Man ir uh, jāpaziņo bēdīgi ziņa, ka Jānis Pēslīs nomira pagājušā nedēļā 88 gadu vecumā un 25 gadus viņš bija Eiropas parlamenta deputāts un pirmais uh, Ziemeļīrijas prezidents. Dāmas un kungi, gribēju jums pateikt, ka vairāki kolēģi man ir pievērsuši uzmanību, ka tieši šobrīd notiek daudz uh, traģēdiju pie Lībijas robežas esot gājuši bojā 250 bēgļi, tad, kad uh, noslīka laiva. Uh, Iespējams, eh, ka izdevās eh, izglābt 36 cilvēkus un 250 eh, cilvēki gāja bojā un pie Maltas krastiem šķiet ir gājuši bojā pat 500 cilvēki. Protams, mums ir morālais pienākums darīt visu, lai šādas humānas katastrofas vairāk neatkārtotos. Mēs nedrīkstam to vienkārši pieļaut. Dāmas un kungi, Pagājuši nedēļa es paziņoju un gribu arī atkārtot, ka rītdien īsi pirms balsošanas notiks tā sauktā 360 grādu filmēšana, vai nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, trešdien pirms balsošanas būs šeit filmēšana un e, būs tāda īpaša kamera, lai varētu uzņemt visu zāli kopumā 360 grādu leņķī. Lūdzu ierodieties visi, jo daudziem Cilvēkiem, kas izmanto modernās ierīces, tā būs iespēja apskatīties, kur uh, atrodas kurš deputāts un mūsu uh, pilsoņu apmeklētāji, tad arī pēc tam varēs uh, sameklēt bildē savus deputātus, un Rēla kungs teica, ka jūs varat arī uzkrāsoties, nopūderēt, tā teikt, degunu, ja jūs to vēlaties. Paldies, Rēla kungs, par šo norādi. Tā tad trešdien 12.00 360 grādu leņķa uh, filmēšana. Un no 17. Uh, jūlija uh, notikušās sēdes uh, protokols ir pieejams vai kādam ir pretenzijas. Nē, labi, tad protokolu esam pieņēmuši pašreizējā versijā, dāmas un kungi. Tagad man ir vairāki paziņojumi pirmām kārtām. Attiecīgās Spānijas iestāde.